Dāmas un kungi, sākam mūsu šī gada šķiet pirmo sanāksmi. Kā attīstības komitejas pirmā vicepriekšsēdētāja līdz šim amatā man ir tas gods vadīt mūsu sasaukuma vidusposma eh, konstitutīvo sanāksmi. Es vadīšu mūsu šīs dienas eh, sanāksmi vismaz tajā, kas attiecas uz priekšsēdētāja ievēlēšanu. Paziņoju sanāksim par atklātu. Mēs veidosim komisijas biroju, ieceļot priekšsēdētāju un četrus eh, vicepriekšsēdētājus saskaņā ar reglamentu 191. pantu. Mums ir vispirms jāie, eh, jāizvēlas priekšsēdētājs un tad vicepriekšsēdētāji pirms mēs balsojam, es gribētu pārbaudīt, vai ir kādi aizstājēji, un man ir jākonstatē e, pastāvīgo aizstājēju klātbūtni saskaņā ar 187. reglamenta pantu. Nepastāvīgo aizvietotāju vārdi man ir jāpaziņo pirms e, balsojuma. E, Sāba Orī aizvieto Kašmarika kungs. Sāba Orī ir klātesošs. Un pirms balsojuma ir divas iepriekšējas darbības. Pirmkārt, man ir jāpārbauda kvorums, tam ir jābūt ceturdaļai no deputātiem. Eh, tiem kvorums ir sasniegts saskaņā ar 195. pantu. Un tagad es. Uh, aicinu pieteikties kandidatūras priekšsēdētāja amatam. Grēskundze, ar jūsu atļauju es gribētu, es kā zaļo grupas koordinatore piedāvāju Eva Žolī kandidatūru mūsu grupas priekš, mūsu komitejas priekšsēdētāju postenim. Pēna. Ah. Si, elle est, elle est, non, si. elle est du groupe. Donc, est-ce que le Vai e, kandidāts pārstāv politisko grupu vismaz 5% deputātu? Atbilde ir jā. Vai kandidāts piekrīt vai ir piekrits rakstiski? Es domāju, ka arī šeit atbilde ir e, pozitīva. Nē, es uzdodu jautājumu šo jautājumu Žolī kundzei. Ar prieku pieņemu šo uzdevumu. Vai kandidāti ir aizmirsti, aizpildījuši finanšu interešu e, deklarāciju? Jā, tā ir aizpildīta. Tādā gadījumā piedāvāju balsojumu aklamācijas kārtībā. Voilà. Donc, euh... Lūk, balsojums ir noticis aklamācijas kārtībā, jo Mēs nesam saņēmuši nevienas citas kandidatūras vārdu un esam gandarīti, ka Žalī kundze turpinās šo darbu, uzņemsies eh, priekšsēdētāju darbu sasaukuma otrajā pusē paziņoju, ka Žalīkundze saskaņā ar 191. pantu otro punktu ir ievēlēta par priekšsēdētāju. Apsveicu jūs, Žalīkundze, man tik tiešām ir šodien grūti izteikties, saka priekšsēdētāja. Uh, un komitejas deputātu vārdā paužu mūsu prieku turpināt darbu jūsu vadībā. Aicinu jūs ar šo brīdi ieņemt savu priekšsēdētājs vietu, pareizāk sakot, atkal to ieņemt. apsveicu. Paldies! Vispirms es vēlos pateikties Štiflers kundzei, kurā piekrit uzņemties vadīt balsojumu, kas noritēja bez jebkādas aizšķiršanās. Dargie kolēģi, es gribu novēlēt jums laimīgu jauno gadu tiem, kurus es vēl nepaspēju satikt pagājušajā nedēļā Strasbūrā. Un vēlos sirsnīgi jums pateikties E, par to, ka atkal paudāt man savu uzticību. Tad, kad mēs sākām 2009. gadā darbu šajā sasaukumā, tad mēs bijām saskārušies ar pirmajām finanšu un ekonomiskās krīzes sekām, un mums bija jādomā par to, kā varam aizstāvēt e, sadarbības attīstības politiku un attīstības valstu likteni, neraugoties uz daudzu dalību valstu centienus mazināt piešķīrums attīstības valstīm. Eh, šobrīd krīze ir eh, kļuvusi vēl dziļāka, skarot vairāk dalībvalstis, Eiropiešus aizvien vairāk ar katru dienu skar šī krīze, un mums ir pilnīgi noteikts pienākums darīt visu iespējamo, lai mēs varētu mazināt eh, tās ietekmi uz ikdienu un piešķirt jaunu cerību Eiropas projektam. Un mēs nedrīkstam pieļaut to, ka dienvidu valstis vēl vairāk cieš no krīzes papildus eh, klimats pārmaiņu sekām. Tāpēc mums ir ļoti nopietni uzdevumi, bet es eh, paļaujos uz jums, ka mēs tiksim veiksmīgi galā ar mūsu darbu, jo es apzinos jūsu apņēmību saskaroties ar tiem, kas dažkārt grib parlamenta eh, lomu reducēt uz vienkārša konsultenta lomu. Turklāt atgādināšu, ka mēs esam demokrātiskā kārtā ievēlēti no vairāk nekā 500 miljoniem Eiropas pilsoņu. Pateicos jums vēlreiz par paustu uzticību un aicinu tagad turpināt balsošanu ievēlot mūsu komitejas biroju. Mēs ievēlēsim četrus vicepriekšsēdētājus, kā to paredz reglaments. Pirms balsojuma gribētu nosaukt kandidātus pirmā vicepriekšsēdētāja postenim. Oui. Äh, <laughs> äh, es gribu piedāvāt kā pirmo vicepriekšsēdētāju äh, Štriflers kundzi, otro vicepriekšsēdētāju Dēvas kungu un trešo vicepriekšsēdētāju Zanikī kundzi. Merci beaucoup. Paldies. Vai ir citi kandidāti? Martīnes kungs. Popovi. Mikro, mikro. Ieslēdziet mikrofonu, saka priekšsēdētāji. Voilà, merci, madame. Paldies, priekšsēdētāji. Apsveicu jūs sakarā ar ievēlēšanu. Mēs eh, sociāldemokrāta grupas vārdā gribētu piedāvāt Krēpsa kundzes kandidatūru. Es nevaru pateikt, vai tas ir pirmā vicepriekšstādāta posteņa vai citam, bet viņa mums ir atstājusi dokumentu, paziņot, ka viņa piekrīt kandidatūrai bet es nevaru pateikt, eh, kurām konkrēti postenim. Es nedomāju, ka tas būtu pirmajam vicepriekšsēdētāju postenim. Varētu būt, ka ir runa par ceturto vicepriekšsēdētāju. Tā tad es domāju, ka es, viņas kandidatūra tiek piedāvāta ceturtā vicepriekšsēdētāju postenim. Paldies, eh, Martīnes kungs, bet tas attiecas uz ceturto vicepriekšsēdētāju. Mēs paliekam pie pirmā vicepriekšsēdētāja posteņa. D'accord. Monsieur Newton Dunn, būs. Newtons Duns, jums vārds. Man, es, eh, es, es vēlētos eh, runāt eh, Deivas kungas vārdā. Manuprāt, viņš būs otrais priekšsēdētāja vietnieks. Viņš gandrīz kļūst par Eiropas parlamenta priekšsēdētāju. Un es domāju, ka viņam būtu jāturpina um, būt par priekšstādātāju vietnieku šajā komitejā? Mēs vismaz ievēlēsim pirmo vicepriekšsēdētāju. Uz pirmo vicepriekšsēdētāju posteni citu kandidatūru nav. Un jautājums, kas attiecas uz Stiflers kundzes kandidatūru, vai šī kandidatūra tiek izvirzīta no vienas politiskas grupas vai vismaz no 5% deputātu saskaņā ar 13. pantu atbilde ir pozitīva, vai Štiflers kundze piekrīt e, kandidēt uz pirmā vicepriekšsēdētāja posteni. Jā, jā, ar prieku atbild kandidāte. Un vai jūs esat aizpildījusi finanšu interešu deklarāciju, kā to paredz reglamenta pirmais pielikums? Arī tas ir izdarīts. Tādā gadījumā es aicinu tā kā citu kandidātu pirmā vicepriekšsēdētāja postenim nav aicinu ievēlēt kandidātu aklamācijas kārtībā. Paziņoju Štifleris skundzi par ievēlētu aklamācijas kārtībā saskaņā ar 191. panta otro, otrā punkta pirmo rindko. Paldies! Tagad mēs pāriesim pie otrā vicepriekšsēdētāja posteņa. Pirms balsojuma gribu uzklausīt kandidatūras otrā vicepriekšsēdētāja postenim. Nu, piedāvāju, uh, kā jau teicu, uh, Nirju devu. Vai ir citas kandidatūras otrā vicepriekšsēdētāja postenim? vai šo kandidatūru izvirza viena politiskā grupa vai vismaz 5% deputātu saskaņā ar 13. panta pirmo punktu reglamentā atbilde ir jā, vai Devas kungs piekrīt kļūt par otro vicepriekšsēdētāju. Paldies, Devas kungs. Un vai jūs esat aizpildījis finanšu interešu deklarāciju, kā to paredz reglamenta pirmais pielikums. Deklarācija aizpildīta, tā tad tā kā citu kandidatūru otrā vicepriekšsēdētāja postenim nav ievēlēt ja Devas kungu aklamācijas kārtībā. Paziņoja Devas kungu ievēlētu aklamācijas kārtībā saskaņā ar 191. panta 11. punktu. Un tagad iecelsim trešo vicepriekšsādātāju. Tātad, kas ir kandidāts uz trešo vicepriekšsēdētāju posteni? Es piedāvāju Zanikī kundzi. Jā, paldies. Vai ir citi kandidāti uz uh, trešo vicepriekšsēdētāju posteni? Konstatējam, ka kandidatūra piedāvātā ir tāda, kā Zanikī kundze ir deputāte politiskā grupā un arī rakstveidā paziņojas, ka viņa pieņem šo amatu un viņa ir aizpildījusi arī finanšu interešu deklarāciju. Tātad es piedāvāju turpināt ar Zanikī kundzes vēlēšanu ar aklamāciju. Tātad paziņoja, ka Zanikī kundze ir ievēlota ar aklamācijas procedūru. Pirms eh, vēlēšanām mm, gribu lūgt eh, izteikt priekšlikums 4. vicepriekšsēdētāja amatam. Paldies, mm, Martinis Kungs. Es gribētu atkārtot to, ko teicu. Es gribētu ieteikt Krecu kundzi šim amatai. Viņa ir iesniegusi atbilstošos dokumentus, viņa piekrīt eh, šī amata ieņemšanai un arī finanšu deklarācija ir aizpildījusi. Paldies, paldies konstatējumu, ka šī uh, kandidatūra ir tāda, ka deputāts strādā politiskajā grupā, kurā ir vismaz 5% mm, parlamenta deputātu. Rakstveidā ir uh, paziņojis, ka pieņem savu um, kandidatūru un aizpildīs finanšu interesu dokumentu. Līdz ar to piedāvāju ar aklamācijas procedūru ievēlēt Kreto kundzi. Tā tad paziņoju uh, Kretru kundzi par ievēlētu ar aklamācijas procedūru. Tad es gribētu uh, aicināt vice priekšsādātājus, kas atkal ir ievēlēti un ļoti sirsnīgi sveicu viņus uh, ierasties šeit prezidijā un uh, apsēsties uh, man pa labu un pa kreisi.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 Nous abordons maintenant le troisième point notre. Un tagad tā, trešais mūsu darba kārtības punkts un dažādi jautājumi, kā arī šīs sēdes slēgšanas procedūra. Vai no jūsu puses ir kādi īsi darba kārtības jautājumi? Man nekādu šādu jautājumu nav. Līdz ar to gribu pateikties visiem par piedalīšanos mūsu uh, sasaukšanas sēdē, un rīt pēcpusdien mums būs kārtējā sēde, klasiskā sēde, kad mums būs iespēja atkal tikties ar Bill Gates. Sēde sāksies 2014. nevis 15. un tā notiks plenārsēžu zālē. Līdz ar to uh, pasludinu šo sēdi par slēgtu. Merci.